Good afternoon, colleagues. Sveicināt, kolēģi! Sesija, kas tika pārtraukta 16. datumā, tagad ir atsākta. Lūdzu, jūs ieņemiet savas vietas. Kolēģi, lūdzu! Kolēģi, about... kolēģi, mēs tūlīt sāksim darbu un lūdzu līdz ar to atrast savas sēdvietas un varbūt atturēties no sarunām. Vēlos norādīt, ka 16. novembris sēdes protokols ir pieejams, vai būtu kādi komentāri.